Thank you. Liels paldies. Parasti šis parlaments strādā ar dažādu politisko viedokļu uh, uh, paušanu, un tāpēc visiem ir tiesības paust savu viedokli, un es nedomāju, ka kādam ir tiesības teikt, ka kāda politiskā pārliecība nedrīkst iesaistīties mūsu kopīgajos poliņos, bet jebkurā gadījumā gribu pateikties deputātiem par jautājumiem un komisāram at kandidātam par atbildēm. Uh, Un tagad, Pjēr Moskovisies, eh, jūs aicinu izteikt īsus eh, noslēgumu vārdus, ne ilgāk kā 5 minūtes, lūdzu. Cienījamies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, vispirms paldies par šo viedokļu apmaiņu. Es domāju, ka mēs uh, izteicāmies ļoti tieši un uh, godīgi, un katrs uh, savā valodā. Es, starp citu, vēlos izmantot iespēju pateikties arī tūkiem, kas nodrošina daudzvalodību. Es godīgi atbildēs visiem jautājumiem, un es ceru, ka jūs uh, pamanījāt manu um, atklātību, manu vēlmi pilnībā uh, iesaistīties darbā, kur jūs man uzticēsiet. Un noslēgumā es vēlētos runāt par dažām pārliecībām, kas noteikti vadīs man darbu turpmāko piecu gadu laikā, ja jūs tā izlemsiet. Vispirms, kā komisārs, es būšu atbildīgs par to, lai darbs noritētu objektīvi un neatkarīgi. Un es īstenošu savu darbu, paturot prātā Eiropas intereses. Eiropas Savienība tas ir gars, tas ir modelis, kā teica Žaks Telors, kas no vienas puses nodrošina uh, ekonomisko um, efektivitātu un um, sociālo taisnīgumu. Es centīšos panākt to, lai šis Eiropas modelis uh, zeļ un plaukst. Un noteikam būs man, mans vienīgais kompass. Un es. Uh, strādāšu saskaņā ar to, ko man būs uzticējis Junkur kungs. Mēs, mūsu mērķis ir nu, pastiprināt uh, izaugsmi, veicot investīcijas, radīt darba vietas, cīnīties pret uh, netaisnīgumu, cīnīties pret uh, nodokļu nemaksāšanu, panākt lielāku atklātību, panākt automātisku informācijas apmaiņu un aizsargāt arī um, izmantojot muitas dienestus mūsu pilsoņu intereses. Tas ir Junker kunga prioritāts un tas būs arī manas prioritāts. Kā Eiropas komisārs es noteikti darbošos koleģialitātes gaisotnē. Jaunais komisijas sastāvs, tāds kā to ir izveidojis Junkers, man ir pilnībā pieņemams, jo te nav nekādas uh, hierarhijas. Tā ir orģināla vadība, kas ir paredzēta komisijas darbā un transversāla pienākuma Tas nozīmē, ka mums visiem ir pienākums koordinēties un sadarboties, un tas, tā es arī strādāšu koleģiāli uh, ar saviem kolēģiem, komisāriem un priekšsēdētāju, kā arī diviem uh, vicepriekšsēdētājiem Valdam Brausku un Jirku Katēnen. Var teikt pavisam skaidri, mūsu trīs starpā nevar būt eh, mākslīga konkurence, mums nevar būt birokrātiski ķīviņu, nevar uh, būt tā, ka tas traucē mūsu darbu. Mums tas viss būs jāpārvar, jo pretējā gadījumā tā būs tikai zaudēta enerģija un laiks. Mums ir jārīkojas, mums ir jāstiprina Eiropas ekonomika. Mums ir jābūt, un mēs būsim komanda, vienota komanda, kurai ir vienots mērķis. Es apņemos to eh, panākt, un es zinu, ka tāds ir arī viņu mērķis. Vispēcot, kā Eiropas komisārs, es cieši eh, strādāšu ar Eiropas parlamentu un jo īpaši jūsu komitejas locekļiem. Tā tik tiešām ir man dziļākā pārliecība. Pirms 20 gadiem es pirmo reizi sāku strādāt šeit Eiropas parlamentā un pieredzes gaitā es esmu redzējis, kā šis parlaments kļūst par patiesu uh, līdzlēmēju Eiropas Savienībā, kas aizstāv pilsoņa intereses. Jūs pārstāvat šo leģitīmo demokrātiju, un kopā mums ir kopīga atbildība tikt galā ar izaicinājumiem, ar kuriem Eiropa saskarsies turpmāko piecu gadu laikā. Es atbildēju uz jūsu jautājumiem, kas dažkārt varbūt bija sarežģīti. Es to darīju tieši, es ieklausījos jūs teiktajā, es biju gatavs dialogam, es esmu gatavs virzīt uz priekšu Eiropas ideju un uh, panākt rezultātus, jo tieši atkarībā no šiem rezultātiem tiks izvērtēts mūsu darbs. Dāmas un kungi, cienījamie deputāti, priekšsēdētāji kungs, e, šī uzklausīšana bija arī, zināmā mērā, uh, emocionāla, jo uh, tā ir virsotne manā uh, politiskās atbildības uh, uh, karjerā. Es to noteikti īstenošu ar pārliecību, jo izaicinājumi ir milzīgi, tāpēc mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, un es domāju, ka izmantojot manu pieredzi, neatkarību, kopā mums izdosies uh, paveikt šo darbu. Lielas paldies par šīm trim stundām. Paldies! Like Gribētu jums pateikties, komisāra amata kandidāta kungs, par to, ka piedalījāties šajā uzklausīšanā šodien un par uh, to, ka esat gatavs iesaistīties bagātīgās un, manuprāt, arī auglīgās debatēs. Tagad saskaņā ar noteikumiem uh, aiz slēgtām durvīm tiks noturēt koordinātoru sanāksme no 1 līdz 2.30 šodien pēcpusdienā, un tajā mēs izvērtēsim šo uzklausīšanu. Sēde ir slēgta.